un novietot Eiropas pilsoni mūsu darbības centrā, un tādā veidā mēs varētu radīt lielāku Eiropu, ja tā varētu teikt. Paldies. Paldies, eh, Gianako kundze, turpina priekšsādātājs. Nu, tad mēs varam uzskatīt, ka šīs debatas ir bijušas auglīgas un beigušās rīt balsosim pulksten 11. Tagad pāriesim pie kopīgām debatēm par četriem ziņojumiem. Tātad ziņu referenti Kapula Santos, Ferreira, Grilje un Fraga Estevēsa. Es tagad došu vārdu referentiem un vispirmām kārtām Kapulas Santus kungam. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kunga, dārgie kolēģi. Nu, te man ir jāsaka, ka mums ir nepieciešams pirmām kārtām balstīties pašiem uz saviem spēkiem. Um, mēs ļoti daudz esam varējuši arī eksportēt, un tas nozīmē, ka uh, Nu, tas ir noticis tieši pateicoties bilaterālajiem nolīgumiem. Ja mums šāda nolīguma nebūtu, tad būtu apmēram 3000 kūģu apkalpes, kas būtu bez darba. Un Te jau nav runa par to, tikai ka mēs mainām zivis pret naudu, bet arī kādas vērtības mēs stimulējam, kas attiecās, piemēram, uz mm, bioloģisko produktu aizsardzību. Tas tiek ievērots gan Eiropas Savienībā, gan ārpus Eiropas Savienības ūdeņiem mūsu kūģos. Un mums ir nepieciešams attīstīt ilgtspējīgu zivsaimniecību. Un um, mūsu flote ir vajadzīga tam, lai mūs nodrošinātu ar zivju produktiem, nu, un tāpēc mēs tad arī spriežam šodien par Eiropas kopienas un Komoru salu savienības uh, zivsaimniecības nolīgumu. Te ir runa par to, lai Komoru salu ūdeņos varētu zvejot Eiropas kuģi. Un šādā veidā mēs arī palīdzam attaistīt attīstīt zivsaimniecības sektoru šajā valstī, un šai valstī gandrīz citu mm, darba vietu nav mūsu kūģi um, pieņem um, vietējos darbā uz kā apkalpas darbiniekus un tas rada darba vietas. Un es ierosinu pieņemt eh, šo um, atbalstīt šo nolīgumu, jo tam ir bijuši jau ļoti labi rezultāti. Un es vēl gribētu parunāt par Griljē kundzes ziņojumu, tāpēc, ka man vēl ir atlicis mazliet laika. Jo um, es gribētu te izteikt kādu ierosinājumu, lai būtu iespējams Mm, veikt nu, no zivju nozveju 8., 9. un 10. zonā Portugāles ūdeņos, jo tur tika noteikts zvejas aizliegums, bet tas tika noteikts bez zinātniskiem pētījumiem, tāpēc es izsaku grozījumu un es aicinu atlikt lēmumu pieņemšanu līdz 2012. gadam, lai Portugāles varas iestādes varētu pagūt, veikt eh, zinātniskus pētījumus, un es lūdzu Eiropas parlamentu dot savu piekrišanu. Paldies, Kapulas Santos kolēģi, lūdzu Ferrera kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Šī regula numur 871, ar kuru tiek noteikti kopīgie finanšu pasākumi kopīgās lauksaimniecības politikas īstenošanai jūras tiesību jomā. Šis ir ļoti svarīgs finanšu instruments zivsaimniecības jomā kopā ar Eiropas zivsaimniecības fondu. Tas ir viens no instrumentiem, ar kur palīdzību mēs īstenojam zivsaimniecības politiku. Šeit ir iesniegt arī daudzi grozīmi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams saskaņot šo regulējumu ar citiem juridiskiem aktiem. Un ir nepieciešams arī adaptēt atsevišķus regulas nosacījumus, lai precīzāk formulētu prasības tiesības. Šeit eh, mums ir jādomā par struktūras un mērķu saglabāšanu, saglabājot mērķus, ka tas ir svarīgs uzdevums, bet ir nepieciešams strādāt arī pie citiem grozījumiem, jo šie citi grozījumi vēl vairāk papildinātu un uzlabotu šo priekšlikumu. Un, attiecīgi, vēl ņemot vērā arī šīs pārmaiņas, kas ir paredzētas zivsaimniecības sektorā nākotnē. Rakstot ziņojumu, mums ir bijušas plašas diskusijas, ir piedalījušies eh, arī ēnu referenti, un es visiem gribētu pateikties par ieguldījumu šajā darbā. Tad eh, runājot par grozījumiem, es gribēju pieminēt piekrasts zvejas aktivitāšu saglabāšanu Tālāk tehnoloģiju izmantošana. E, ir dažas tehnoloģijas, kas ietekmē dzīvesemniecību. Ir jāpasvītro arī izlases um, apsekojuma metodes, arī pārvaldības metodes, dzīvotājības e, aktivitātes uzraudzības pasākumi. Uh, par šiem priekšlikuma elementiem ir vērts padomāt, un arī vides datu vākšana, ne tikai sociāli ekonomiskie dati, kas ir paredzēti sākotnēji mūs varētu interesēt, bet arī vides ietekmes dati, kā tiek, kāda ietekme saņem vide, attiecīgi, cik ilgspējīgi ir zivs saimniecība. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uh, uz trim papildu grozījumiem, ko mēs esam pieteikuši šim ziņojumam. Zivsaimniecības pārvaldību. Ir jābalsta uz zinātnes, zinātnes eh, atklājumiem. To mēs atkārtojam ļoti bieži, jo, lai zveja būtu ilgspējīga, ir, ir jāsaista tas ar zinātni. Un tāpēc ir jādomā, kā mēs varētu palielināt finansējumu, attiecīgi pārvaldot un izmantojot eh, šos uh, zinātnes datus, jo zinātne mums dod informāciju par ziļu krājumiem. Mums vajadzētu finansējumu palielināt līdz 75%. Runājot par monitoringu, arī šeit maksimālais līdzfinansējuma apjoms būtu jāpalielina. Un par atsevišķu pasākumu finansējumu arī vajadzētu padomāt Šajā darbā ir jāiesaista arī dalībvalstis, kontrols pasākumi dalībvalstīs būtu jākontrolē pašām dalībvalstīm. Es eh, centos nonākt pie kāda kompromisa. Sākotnēji maksimāli bija piedāvāts 75% līdzfinansējuma, bet eh, mums bija dažādi viedokļi grupām. Eh, šo te ideju atbalstīja goja grupa, bet bija arī citas grupas, kas pauda savu viedokli un mums ir jācenšas panākt konsensu, un tāpēc es gaidu uz pozitīvu balsojumu plenārsēdē. Paldies! Tālāk Grelie kundze. Monsieur le Président, Madame le Commissaire. Priekšsēdētāja kunga, komisāra kungs, dārgie kolēģi, es pirms es gribētu pateikties kolēģiem par to, ka e, pie šī jautājuma jūs tik aktīvi strādājāt, un debatas mums bija diezgan um, kārstas. Un um, te bija runa par to, lai mēs varētu nodrošināt um, dažādu sugu atjaunošanos, un tādēļ bija reģioni, kur zveja tika aizliegta. Visbeidzot, jau no 2008. gada mēs strādājam pie tā, lai nonāktu pie vienošanās starp komisiju un padomi. Pašlaik mēs balstāmies uz regulāciju, kura jau tika pagarināta līdz 2011. gada 30. jūnijam. Un eh, tā tika sagatavota 2008. gadā ar to tika vienkāršota un paskaidrota pašreizējā likumdošana, lai ņemtu vērā reģionālo stāvokli. Tagad, kad jaunais termiņš ir viet uz galām, tad mums ir jāizdomā, ko mēs darīsim no Lisabonas līgums no spē spēkā stāšanās. Eh, mums um, Eiropas parlamentam arī ir līdzlikumdevēju vāra, un mēs to arī vēlamies izmantot. Tā kā mani ir ievēlējuši no ostas pilsētas, tad es redzu, cik mm, savādi ir tas, ka cilvēki nu, nav interesēti šajā kopīgajā zivsaimniecības politikā, lai arī tā ir ļoti tuva e, kopējā lauksaimniecības politikā, par kur gan ir liela interese. Nu, Protams, no vienas puses mums ir jānodrošina darba vietas zvejniekiem, bet no otras puses ir jāpanāk tas, lai atjaunotos zivju krājumi. Un tomēr zvejnieki ir arī patērētāji un pilsoņi, tādēļ mums tomēr, balsoties uz zinātniskiem pētījumiem, vajadzētu noteikt kvotas. Uh, No komisijas mēs gaidām jaunas priekšlikumus par tehniskiem līdzekļiem, tehniskiem eh, parametriem. Uh, un tas ir jāizstrādā sadarbojoties ar sektora profesionāļiem un jāizstrādā jauna regula īpaši, kas attiecās uz reģioniem un skaidri jāsadala kompetences starp dalībvalstīm un komisiju un tā ir jāpadara par kopienas politiku, tāpēc es gribētu uh, ierosināt, pagarināt šo komisijas priekšlikumu līdz 2012. gada 31. decembrim. Un tomēr es apzinos, ka šis priekšlikums ir tikai kompromiss, ko mēs gribam panākt ar komisiju jo šajā jomā nodarbināto prasības tomēr ir daudz lielākas. Mm. Un mums ir nepieciešams vienoties ar visām iesaistītajām pusēm, īpaši ar eh, zvejniekiem pašiem, pirms mēs pieņemam jauno regulu. Es gribētu tomēr teikt, ka komisijas darbi ir jāveic saprātīgi, tā, lai 2013. gada 1. janvārī varētu stāties spēkā jauna regula un jauna zivsaimniecības politika. Uh, un 18 mēneši tomēr ir pietiekams termiņš, lai varētu izstrādāt tehniskos parametrus. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich darf Ihnen. Paldies, kolēģi. Vēlos teikt, ka, nu, tulki ir tikuši galā ar jūsu uzstāšanos vienkārši fantastiski. Un tagad lūdzu nākamais kolēģis Fraga kungs. Es sākšu. Uh, Vispirms sakot ar to, ka šis dokuments ir ļoti sarežģījies tādēļ, ka parlamentam netiek atzītas līdz uh, mm, likumdevēja loma. Nu, un te runa ir par eh, Grenlandi, kas eksportē uz Eiropu 87% savas zesaniecības produktus, un lielākā daļa šo produktu tiek eksportēta uz Dāniju. Un, eh, lai varētu eh, tās notikt, Grenlandē ir ar mieru pieņemt Eiropas sanitārās normas. Un um, tomēr par spīti tām um, komisija, balsoties uz 203. pantu, tagad um, kaut ko grib mainīt. Nu, te juridiskais dienas teica, ka tas nav pamatoti, jo mūsu attiecībām ar Grenlandi nav nekādu problēmu. Nu, tā kā ar mums vēlējās konsultēties, tad mēs arī piekritām. Bet, nu, mēs bijām ļoti pārsteigti, jo mēs ieraudzījām, ka teksts bija grozīts un tika pārgriezta saikne ar kopīgo tirgu. Kaut arī iepriekšējo tekstu mēs būtu atbalstījuši pilnīgi bez iebildumiem. Un tagad gan mēs kā parlaments vēlamies lūgt atzinumu juridiskai e, komitejai. Un es varu jums nolasīt, ko viņi rakstīja. Tur ir rakstīts, ka no Grenlandas tiek pār pieprasīts, lai Grenlanda piemēro Eiropas uh, sanitārās normas, lai to varētu ieskaitīt Eiropas kopējā tirgu attiecībā uz šiem zivsaimniecības produktiem. Un īpaši tas attiecās uz pārtikas drošumu un dzīvnieku labturību. Galu galā juridisko lietu komiteja vienbalsīgi nolēma, ka 204. un 43. Trešais punkts, divi punkts kopā ar eh, protokoliem, kurā ir runa par produktiem, kas ir pakļauti kopējam tirgum, ir priekšlikuma juridiskais pamats. Tāpēc kā referente es izstrādāju jaunu priekšlikumu un to mēs rīt um, balsosim. Un mēs, kā Eiropas parlaments, uzskatām, ka tas ir mūsu pirmais lasējums, tāpēc man ir vienīgais atlicis lūgt komisijai un padomē, lai gan man liekas, ka no padomas te neviena nav, ka jums ir iespēja iepazīties ar jauno juridisko bāzi. Uh, un uzskatīja, tāpat kā mēs uzskatīsim, ka tas ir pirmais lasījums. Problēma ar juridisko bāzi un nevis ar saturu, un es lūgtu, lai tas tiek izlabots. Paldies! Dank, Frau darf... Paldies, Frāgas kundzei! Tagad lūdzu Damanākie kundze komisijas vārdā, atvainojiet komisāru Damanākie lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem referentiem par padarīto darbu, un tagad ļaujiet um, man komentēt katru ziņojumu atsevišķi, fokusējoties uz būtību. Vispirms par šo nolīgums starp Eiropas kopienu komoru salām. Es gribētu pateikties uh, Sādas kungam par darbu, un es gribētu arī pateikt, ka Zilsaimniecības komiteja principā ir paudos atbalstu šim priekšlikumam. Eiropas Savienības vēlēšanās ir turpināt atbalstīt atbildīgu, ilgspējīgu zveju arī mūsu partnerūdeņos, ieskaitot arī Indijas okeānu valstis. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi uzturēt divpusējās sadarbības saiknes ar šī reģiona valstīm, jo šajā konkrētā gadījumā runājam par Komoru salām un tas ir svarīgi arī ņemot vērā mūsu piedalīšanos starptautiskās organizācijās, nu, Indijas okeāna tunča komitejas darbā, un mums ir nepieciešams eh, noteikti arī noslēgt šo nolīgumu, tāpēc, ka mēs gribam turpināt darbību šajā organizācijā. Eh, Eiropas Savienība vispār Indijas okeānā ir noslēgusi aktīvi vairākus nolīgumus ar Seišelsalām, ar Madagaskāru, ar, Mo, ar mm, Madagaskāru, tagad ar Komoru salām, un nu, komisijai un Eiropas Savienībai kopumā ir ļoti svarīgi parakstīt šo nolīgumu ar Komoru salām, jo šis nolīgums ir ar svarīgu nozīmi, proti tas nodrošina mūsu flots klātbūtni šai reģionā. Un vēl ir svarīgi arī stiprināt dialogu par sektoru politikām Tas viss ar um, nolūku realizēt atbildīgu zivsaimniecības politiku šajā reģionā. Tagad gribētu īsumā komentēt jautājumus, kas tika uzdoti komisijai. Šis eh, Sabras kungs, referent kungs, ir uzdevis atsevišķus ziņojumus, eh, jautājumus. Es gribētu vēlreiz apliecināt, ka Eiropas komisija ir gatava informēt Eiropas parlamentu par visu, kas ir saistīts ar šo nolīgumu. Mēs darbojamies saskaņā ar mūsu mandātu, esam gatavs jums piedāvāt visu mūsu rīcībā esošo informāciju, un mums noteikti jāievēro viss saistīts, kas ir ietver nolīgumā. Praktiski komisijas dienests jau vairāk kā vienu gadu ir pildījis šī dokumenta nosacījumus, proti informācija no komisijas puses ir sūtīta parlamentam tieši tāpat kā padomē, tas viss ir darīts saulēcīgi un vēl esmu gatava jums arī stāstīt par situāciju pirms un pēc nolīguma noslēgšanas. Un ņemot vērā rītdien paredzēto balsojumu par nolīgumu ar Mauritāniju komisija ir izdarījusi kā izvērtēšanas ziņojums par šo nolīgumu ir pieejams pat pirms, pirms solītā laika, tātad Eiropas parlamenta deputāts saņems ļoti saulēcīgu informāciju. Par um, Eiropas uh, parlamenta deputātu piedalīšanos novērotāju statusā starptautiskās sanāksmēs jāsaka, ka ietver lēguma, līgumā mums ir attiecīga nostība, ka tas saistīta ar piedalīšanos starptautiskās konferencēs, un mēs gribam turpināt šo pozitīvo praksi, proti pārstāvību divpusējo sarunu sanāksmēs. Bet Eiropas parlamenta deputātu piedalīšanās, to, par to lemj komisijas kolēģija, tas tiek darīts pēc lietas apstākļiem, ņemot vērā dažādas apstākļas, kā arī to, kas ir rakstīts ietvaru līgumā. Es personīgi gribētu pasvītrot tā, ka mums komisijā principā ir ļoti pozitīva attieksme, mēs tiešām gribētu atbalstīt Eiropas parlamentu deputātu piedalīšanos novērēto statusā. Tad gribētu komentēt otro ziņojumu par kopienas vienošu pasākumiem, kopīgās mm, cienstības politikas īstenošanai. Uh, arī šeit. Es gribētu pateikties dzīvsaimniecības komitejai un um, referentu kungam Ferēras kungam par darbu pie šī ziņojuma. Pateicoties um, ziņotāju darbam, mūsu priekšā ir tāds ziņojuma teksts, kas ir pieņemams arī padome. Esmu ļoti gandarīti teikt, ka šo ziņojumu pieņem arī komisija. Tas nozīmē, ka ir bijusi lieliska sadarbība starp trim institūcijām pie šī dokumenta strādājot, un pēc ļoti veiksmīga trialoga, kas notika 2. martā. Visas puses ir nonākušas pie konsensa un visi jautājumi ir sakārtoti. Un mēs ļoti ceram, ka arī vienošanās pirmā lasīmā būs panākta par šo priekšlikumu. Es ļoti ceru, ka būs tāds panākums šim darbam. Vēl es gribētu jums atgādināt, ka šis priekšlikums racionalizē regulu par tās augtajiem otrajiem sekundāriem finanšu instrumentiem. Šeit ir saikne ar starptautisko darbu, ar datu vākšanu, ar zinātnisko padomu, kontroli, īstenošanu. Regulas pārskats nodrošinās saskaņu starp regulu un citiem likumdošanas aktiem. Šeit būs limitēts adaptācijas, arī nosacījumi būs skaidroti, precizēti, un es arī gribētu aicināt Eiropas parlamentu apstiprināt šo priekšlikumu. Tagad par trešo ziņojumu pārējais posma tehniskie pasākumi. Un šeit arī es gribētu pateikties referents skundzei. Šī priekšlikuma būtība ir pagarināt esošos pārejas posmus, pasākums līdz 2012. gada beigām, ņemot vērā to, ka reformētā zivsemniecības politika stāsies spēkā 1. janvārī nākamā gadā. Es ļoti ceru, ka mums paveiksies, mēs arī varēsim ievērot šo datumu. Tad eh, par šo pagarinājumu. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim izvairīties no tehniskām diskusijām jo komisija atbalsta grozījumu par e, līnuma acīm, e, tātad dzīvesaimniecības komitejas pausto grozījumu. Šeit ir arī zinātnisks pamatojums. Es e, zinu, ka ir atsevišķi dalība valsts, kas grib vēl kaut kāds papildu grozījums. Šos papildu priekšlikumus mēs nevaram pieņemt. Uh, jo šos papildu priekšlikumus eh, zinātnieki nav apstiprinājuši, vai arī zinātnieki varbūt nav saņēmuši pilnīgi informāciju no attiecīgām dalību valstīm, lai izpildītu savu darba daļu. Un visbeidzot gribētu ļoti īsi komentēt ziņojumu eh, par dzīvesaimniecību produktu importu no Grenlandes. Arī es gribētu pateikties Frāgas kundzei, dzīvesaimniecības komitejas priekšstādātājai par ieguldīto darbu. Un sakrā šo ziņojumu gribētu pārsvītrot, ka eh, komisijas priekšlikumā ir ietvertas eh, Grenlandes prasības. Mēs gribam vienkāršot certifikācijas procedūras, arī sanitāros eh, noteikumus. Tādējādi mēs varētu padarīt Grenlandi par daļu no vienotā tirgus ar šiem produktiem un tas pilnībā saskan ar vienošanos, kas ir noslēgta 2006. gadā ar Grenlandu, proti tas ir nolīgums par sadarbību pārtiks drošumu jomā. Un komisija ir pārliecināta, ka visas iesaistītās puses un arī padomi un Grenlandu un parlament, Eiropas parlaments, nacionālie parlamenti, mēs ceram, ka visas pieminētās un citas puses ir gatavas arī pildīt uh, savas saistības. Mums komisijā attiecības ar Grenlandi ir ārkārtīgi svarīgs. Es domāju, ka jūs visi saprotat, kāpēc tas tā ir. Tā ir politiska prioritāte, un tāpēc es ļoti ceru, ka diskusijas par tiesisko pamatu nenovedīs pie tā, ka mūsu svarīgie pasākumi tiktu apdraudēti. Es ļoti labi saprotu, ko teica Frāgas kundze par tiesisko bāzi šim priekšlikumam, par, par Eiropas parlamentu kompetenci šajā jomā. Viss, ko var piebilst, ir tas, ka komisija nekādā veidā netraucēs meklēt un atrast pragmatisku risinājumu. Lai gan mēs esam pārliecināti, ka tiesiskais pamats mūsu priekšlikumā ir pareizais, tomēr mēs arī pieņemtu padomes eh, soli, ja tā pieņemtu parlamenta priekšlikumu. Mēs to saprast, ja būtu attiecīga motivācija un pamatojums, un mēs esam gatavi tālāk darboties saskaņā ar līguma noteikumiem. Ļoti ceru, ka mēs varēsim atrisināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk, lai mēs nekādā veidā nebojātu mūsu attiecības ar Grenlandi. Lūk, tā ir mūsu pirmā prioritāte - attiecības ar Grenlandi. Tāpēc visādā ziņā es gribētu atbalstīt Prāgas kundzes darbu un arī risinājumu meklējums. Un visbeidzot, es gribētu pateikties Zivsaimniecības komitē kopumā un katram referentam atsevišķi. Es runāju ļoti ilgi, es atvainojos par to, bet man bija jākomentē četri ziņojumi. Paldies! Paldies, komisāra Damanaki! Un tagad budžeta komitejas pārstāvē Alfonsika un Zīmes ir viena minūte. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, budžeta komitejas vārdā. Es te izteikšos, tādēļ, ka mums tika lūgts eh, sniegt atzinumu attiecībā uz nolīgumu ar Komoru salām, un komiteja atbalstīja šo nolīgumu, bet patiesībā balsojums mm, no Eiropas parlamenta puses īstenībā ir bezjēdzīgs, tāpēc, ka nolīgums jau ir pārakstīts. Un, eh, nu, pa, tagad mēs neko neteiksim, bet, nu, turpmāk tomēr vajadzētu prasīt parlamenta viedokli ātrāk. Un mm, īpaši te mums ir eh, jārunā par to, kā tiek aizsargātas dažādas zivju sugas un eh, tam līdzīgi. Un tikai tā mēs varēsim strādāt padziļināti. Paldies! Paldies Alfonsi kungam, un tagad lūdzu politisko grupu vārdā, un pirmais ir Valensa kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji cienījamie deputāti. Šodien mēs runājam par četriem ziņojumiem, līdz ar to pirmām kārtām vēlos pateikties visiem referentiem par ieguldīto darbu, un, protams, arī Eiropas komisijai par sadarbību. Tagad īsi izteikšos par Grelieras kundzes ziņojumu. Manuprāt, viņas ziņojums ir kompromiss ar politiskajām grupām un Eiropas komisiju, un līdz ar to pēc būtības atspoguļo uh, to, par ko esam sprieduši, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2010. gadā komisija uh, atsauca savu uh, priekšlikumu attiecību uz tehniskajiem līdzekļiem saistībā ar zivsaimniecību un teica, ka nāks klājā ar jaunu priekšlikumu. Komisija teica, ka ņems vērā gan Lisabonas līgumu, gan arī uh, kopēju zivsaimniecības politiku. Un šim priekšlikumam bija jābūt gatavam uh, 2011. gadā trešajā kvartālā un izskatās, ka komisija nebūs gatava ar savu priekšlikumu attiecīgai laikā un, kas ir vēl sliktāk, ka nebūs laika uh, šo jautājumu izdiskutēt, apspriest un pieņemt pareizi. Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietni, jo zvejnieki atrodas ļoti negatīvā situācijā, taču ir arī pozitīva lieta. Saskaņā ar visjaunāko informāciju Komisija plāno daļu kompetenču no, nodot dalību valstīm. Tas ir solis decentralizācijas virzienā un ļoti labs solis. Ņemot vērā atsevišķu valstu situācijas un uh, zvejsaimniecības sektoru, nu, piemēram, uh, daudzās uh, upju basēnos vai pie jūras uh, apgabalos ir ļoti īpaša situācija, tāpēc mums ir jāatsakās no jebkāda veida universāla modeļa zivsaimniecība, zivsaimniecībā un jāizveido tāds, tāda individuāla pieeja, kas ņemtu vērā dalību valstu individuālas vajadzības un īpatnības. Paldies! Lielas paldies, Valensa kungs, Rodusta kundze, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāji, paldies! Komisārs kundze! cienījamie kolēģi. Un atkal mums ir darba kārtībā vairāki ziņojumi par zivsēmniecību. Es esmu ļoti gandarīta kā koordinatore, ka mēs uh, varējām ar komisiju un padomu vienoties par kompromisu attiecībā uz divām regulām, un šeit es runāju par Grelie ziņojumu un Ferrera ziņojumu. Savukārt jautājums par zivsaimniecības nolīgumu ar Komoru salu. Tur arī gal, salām var, gal galā arī varēsim vienoties, taču ir jāsaprot, ka zivsaimniecības politikā mēs gribētu jaunas kvalitātes zivsaimniecības nolīgumus. Uh, taču par Grenlandi runājot, ir ļoti nopietna situācija šeit, parlamentā. Uh, kompetences netiek ņemtas vērā. Izskatās, ka nenotiek uh, saprātīgu sadarbību starp institūcijām. Vairāk kārt par to esmu runājis un pieminēšu to arī šobrīd, jo ir jārisina problēmas, kas ir saistītas ar pārvaldību un aicinu Ungārijas prezidentūru ļoti aktīvi rīkoties. Šobrīd neviena no padomes nav klāt, un manuprāt, tas ļoti labi parāda to, ka padome neizrāda pietiekamu mm, cieņu pret parlamentu. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Par Grilie kundzes ziņojumu. Es zinu, ka daudzi kolēģi nav apmierināti tādēļ, ka viņu grozījumi netika iestrādāti. Taču, manuprāt, ir ļoti nopietni nepieļaut situāciju, lai mūsu zvejnieki uh, būtu spiesti turpināt uh, strādāt ar veciem tehniskajiem pasākumiem. Un šeit padome bremzē situācijas attīstību mums, kā parlamentam, ir jābūt uh, izšķirīgām un šajā gadījumā jāpagarina regulas darbība bez grozījumiem. Lielas paldies, un tagad lūdzu Gelegera kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Vēlos pateikties visiem ziņotājiem, visiem referentiem, un tā kā da nav daudz laika, runāšu tikai par vienu ziņojumu, par Greljeru kundzes ziņojumu. Uh, Šobrīd uh, regula par uh, tehniskajiem pasākumiem, šī regula rada milzīgas problēmas īrijas un Skotijas piekrastes ūdeņos, un mēs nevaram pieļaut situāciju, ka politiķi vienkārši sēž un gaida, un gaida jaunu regulu. Šobrīd parlamentam ir iespēja rīkoties, mēs varam aicināt visus, un arī es aicinu uh, visas politiskās grupas atbalstīt reālus priekšlikumus, kas šobrīd ir piedāvāti uh, grozījumos. Šobrīd sanāk tā, ka nelieli kuģi, nelielas laivas un uh, to īpašnieki nevar nopelnīt savu iztiku. Sanāk tā, ka pavisam nelieli kuģi ir spiesti uh, braukt tālāk jūrā, apdraudēt savu dzīvību, apdraudēt uh, savus ienākumus. Un šobrīd, piemēram, pie Skotijas krastiem tiek zvejot, zvejot, dvejotas nelielas zīves. Runa nav ne par mensu, ne par kādu citu zīvi, kas ir īpaši aizsargāta, bet ir ļoti svarīgi tagad pieņemt tādus grozījumus, kas ļautu uh, šiem zvejniekiem ar nelieliem zvejas kuģiem izdzīvot. Jautājums par borzīvi, šī ir jauna zīves, kas tika identificēta, un tieši no manas valstis nāk uh, uh tie zvejnieki, kuri visvairāk cieš, un 67% no nozvejas ir piešķirti tieši tieši zvejniekiem no manas valsts, un šobrīd saskaņā ar esošo regulu Borzēs vispār nav iekļauta Tāpēc es ļoti gribētu, lai mēs komisijas priekšlikumu atbalstītu, lai mēs varētu pagaidām pagarināt esošās regulas darbības spēku, līdz mums būs gatava jauna regula. Lielas paldies Gelegara kungam! Un tagad Lēvinas kundze jums ir divas ar pus minūtes. Vestā komisionāra manākie kšērāk. Paldies, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par ieguldījumu, par labo darbu. Bet es gribu komentēt nolīgumu ar Komorsalām. Mēs eh, neatbalstījām mūsu zaļo grupā šo nolīgumu. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šis līgums ar Komoru salām ir tāds, ka šeit nav izvērtēti visi aspekti. Šeit nolīgumā ir rakstīts, ka 60% no naudas, kas ir piešķirta 2005.-2009. gadā, tiks izmantota vietējās zivsaimniecības atbalsta. Bet šajā ļoti trūcīgajā valstī nav neviens labi funkcionējošs eh, zivsaimniecības kuģu uzņēmums vai arī osta. Šeit nav pietiekam šīs infrastruktūras un komors salas ļauj Eiropas kopienas kuģiem tur darboties. Mēs uzskatām, ka līdzekļu izlietojums nebūtu efektīvs pārsvarā, kas tur zvejot tikai tādi kuģi, kas ķer tunci. 3,7 miljoni eiro ir apgrozījums šajā nozarē, tātad te ir milzīga peļņa kuģu īpašniekiem, bet mēs uzskatām, ka viss labums no šīs zivs saimniecības iet Eiropas kopienai, nekas neat, nepaliek Eiropas eh, komoras salām, tātad ne, nevien, nekas, nekāds atbalsts, nekāds labums netiek vietējiem iedzīvotēm. Es saprotu, ka mēs ņemam vērā zinātniskās komitejas vērtējumu, bet man ir jautājums komisijai, kādā veidā jūs redzat šī nolīguma evolūciju? Ko mēs varam darīt, lai Eiropas floti varētu ņemt uz kuģiem komoru iedzīvotājs un kā mēs varētu tiešām izdarīt tā, lai šis nolīgums dotu patiesu ieguldījumu komoru salu attīstībā? Mēs runājam par dažādām summām, bet tas paliek uz papīra, tā nevajadzētu būt. Paldies Lēvenes kundzei! Un tagad pusotra minūte ir Grabārčika kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kungs. Cienījamie deputāti, pirmām kārtām vēlos no sirds pateikties visiem referentiem, kas ir ieguldījuši milzīgu darbu. Jūs sagatavojat ļoti kvalitatīvus ziņojumus. Šie ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu īstenot kopējo zivsaimniecības politiku. Te pašā laikā jāpievērš uzmanība tam, ka ir diezgan atšķirīgi viedokļi, ja mēs skatāmies uz Eiropas parlamenta viedoklis un komisijas viedokli tieši runājot par starptautiskajiem nolīkumiem. Saskaņā ar Eiropas komisijas pieņemto praksi varam teikt, ka pretēji Lisabonas līguma normām, kas, nora, kas piešķir plašāku kompetenci Eiropas parlamentam, uh, Uh, normatīvo aktu un nolīgumu radīšanā šobrīd šis, not, šis noteikums netiek īstenots, un, manuprāt, tas pārkāp caurskatāmības not, principus, un Eiropas parlamentam netiek dota iespēja pildīt savas funkcijas, kas ir kontrols funkcija. Uh, šobrīd ir ļoti svarīgi nodrošināt visu caurskatāmību, un turklāt piedalīšanos no Eiropas parlamenta deputāta puses, savādāk mēs nevaram pildīt savu mandātu pilnvaras. Tāpēc jūs, komisāre, es aicinu piedalīties, ļaut mums piedalīties uh, sarunu gaitā, jo nepietiek ar to, ka klāt ir tikai Eiropas komisijas pārstāvis. Lielas paldies, Grabačika kungs, un tagad lūdzu, Klārka kungs, jums ir viena minūte priekšsēdētāji pēc 30 eh, gadiem destruktīvas praks, tomēr mums vajadzētu runāt par zivju izmešanu. Pirms diviem gadiem eh, ir rietums Skotija parādījies plāns, kā saglabāt baltās zivis, bet kāpēc šeit nav saskaņas ar Eiropas plāniem? Šeit ir, mēs runājam par Eiropas licencēm, flotēm, tagad mēs runājam par Komoru salām, kā kopienas kuģi tur zvejos, bet no otras puses, kā ir ar eh, komisijas plāniem, kuri palikuši kopienas strāļi? Kādā veidā jūs rīkojāties ar Somālijas eh, kuģiem, kāpēc jūs neatbalstījāt, kāpēc viņi viņiem nav iztiks līdzekļi. Mēs runājam ar, par Sahāru, mēs e, Sahāras iedzīvotāji Kanārijas salās ir atraduši patvērumu attiecīgi. E, mēs e, uzskatām, ka tas ir ļoti, ļoti nožēlojami, ka ļoti daudz zvejnieku ir miruši uz kuģiem, zvejojot piespiedu kārtā tādās jūrās un tādās apstākļos, kas nav paredzēti un cilvēk, cilvēkam iespējami. Mēs uzskatām, ka Eiropa ir pelnījusi nosodījumu par šādiem soļiem. Paldies, Klārka kungs, un tālāk Dodz kundze viena minūte. Paldies, prieksēdētāji komisāri kundze. Viens no referentiem runāja par to, ka zvejnieki netic kopīgai lauksaimniecības politikai. Un šeit nav nekāda brīnuma, jo šī politika ir saistīta ar flotes graušanu, attiecīgi zivju krājumi nav palielinājušies. No savas puses es gribu teikt, ka jo ātrāk kopējā zivsaimniecības politika atgriezīsies dalībvalsts paspārnē, jo labāk tas būs. Tomēr saprotu, ka īstermiņā tas nenotiks. Uh, Un tāpēc es gribētu paust dažus komentārus par šo mūsu debati. Vispirms e, šie kopīgie finanšu pasākumi, kopīgās zivsamniecības politikas īstenošanai. Uh, ja Eiropas Savienība iejauksies savā zivsaimniecībā, tad jābūt labam finansējumam. E, tomēr es neredzu, ka ir pietiekams finansējums kopīgās zivsaimniecības politikas īstenošanai. Mums ir jāiesaista ientrādās puses, arī zvejnieki. Viņi cīnās ar visādu likumu gūzmu un citām lietām es dzirdu no zvejniekiem aizvien biežāk to, ka visa šī nozare cīnās ar šiem pārmērīgiem normatīviem. Ots. Paldies, Daucis Kundze. Tālāk, Kādeka kungs, jums ir divas minūtes. Priekšādātāja kungs, komisārs kungs, kolēģi, vispirmkārtām es gribētu uh, jums uh, pateikt kaut ko, kas man ir uz sirds, nu tāds sasāpējis. Parlamentam ir tikai viena īstā vieta, un tā ir Strasbūra. Tālāk es gribētu runāt attiecībā um, par šo kopīgo zivsainiecības politiku un uh, gribu teikt, kā mums vajadzētu noteikti panākt, lai komisija šeit investē naudu arī pētījumos. Un ka šie savākie dati tiktu apstrādāti. Es īpaši priecājos par to, ka tiek veikti pētījumi attiecībā uz zivsarniecību. Kā jūs zināt, mūsu tirgus 60% ir atkarīgs no importa, un tas tikai turpina pieaugt. Tāpēc ir nepieciešams attīstīt atbalstu mūsu Eiropas ražotājiem tā vietā, lai atvērtu logus un durvis te vaļā, uh, lai visi tik brauc mūsu tirgu iekšā un apdraud mūsu pašražotājs. Es gribētu tomēr arī pateikties arī referentei. Uh, tādēļ, ka tehniskie pasākumi ir ļoti delikāts jautājums. Tad, kad mums būs komisijas priekšlikums par reformas eh, pakotni kā tādu, nu tad arī varēs kaut ko konkrētāk pateikt pašlaik. Mūsu priekšā ir pārejas posma tehniskie pasākumi, par kuriem mēs balsosim rīt. Tas ir pārejas pasākums, kas ir paredzēts uh, pēc 2011. gada 13. jūnijam, kamēr tiek grozīta regula, kurai būtu jāstājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. Nu, tur ir nepieciešami ļoti lieli grozījumi. Es tomēr vēlētos pateikties Kapulas Santosa kungam mm, par viņas ziņojumu un arī Frāgas kundzei. Paldies Kadeka kungam. Kristensena kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Pirmam kārtām vēlos pateikties visiem referentiem par ieguldīto darbu. Rīt ir paredzēta balsošana par nolīgumu ar Grenlandi, un šeit es esmu ēna referents. Varu teikt, ka mēs mēģinam nojaukt dārgu birokrātiju, un gal galā panākam to, lai mūsu prasības attiecībā uz pārtikas drošību tiktu pilnībā īstenotas. Sanāk tā, ka Grenlandes uzņēmēji var pārdot savu preci, uh, ievērot visus noteikumus. Jau tagad Dānijas uh, pārtiks veterinārais dienests pārbauda Grenlandes um, zivis, lai konstatētu, vai šī prece ir droša patēriņa. Šobrīd esam tikuši līdz svarīgam posmam, kad varam pieņemt attiecīgu normatīvo aktu, un, kā jau tika pieminēts, trūks tiesiskā pamata šajā jautājumā, tad to vajag noskaidrot un noslēgt šādu līgumu. Par Komoru salām, manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt ilgspējīgu attīstību, lai zivsēmniecībai kopumā, gan zivju krājumiem, gan arī, protams, zvejniekiem, kas dzīvo un strādā Komoru salās. Šobrīd nolīgums ar Komoru salām nav pietiekams, jo pagaidām nav, piemēram, limita, cik daudz drīkst nozvejot vairāk pār kvotu, kas ir 4800 tonu sanāk tā, ka vienkārši papildu jāpiemaksā par katru tonu un viss, bet manuprāt tas nav pareizi. Nevar būt tā, ka mums ir atšķirīga politika, vai nu tie ir mūsu ūdeņi, vai arī tie ir kādi sveši ūdeņi. Ir jābūt absolūtākajam limitam. Tāpēc vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai uh, tā nauda, ko mēs maksājam, lai nodrošinātu zivsaimniecības nolīguma izpildi, lai no šīs naudas varētu gūt labumu vietēji zvejnieki. Liels paldies tagad lūdzu Raimers kundze, priekšsēdētāji, Tamanaki kundze, dāmas un kungie. Esmu ļoti gandarīta, ka mēs runājam par šo jautājumu un varam pieņemt arī lēmumu. Paldies, protams, arī referentiem par ieguldīto darbu. Regula par, par finanšu pasākumiem ir ārkārtīgi svarīga, tikai tad mēs varētu īstenot uh, zivsaimniecības politiku. Tīpaši, ja mēs runājam par datu apstrādi, par starptautiskajiem pētījumiem, un, manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt tieši kontrolas sistēmu zivsaimniecības politikā, un lai šī kontrolas sistēma tiktu pilnībā īstenota. Tiek runāts par to, ka 75% ir maksimālais līdzfinansējums. Mēs īsti nesaprotam, kāpēc tieši tā šāds limits, šobrīd dalību valstis līdzfinansējuma iespējas jau tagad izmanto un ir nepieciešama arī papildu stimuli. Varbūt ar regulas grozījumiem būs iespēja izveidot attiecīgi tiesisko ietvaru. Lielas paldies Rēmers skundzei un tagad lūdzu Hattana kungs. Vienu minūtu. Paldies. Grelija kundzes ziņojumā ir pārāk liels piekāps. Uh, komisijai. Rietumskotijā zvejniekiem ir grūti saprast eh, komisijas nostāju attiecībā uz zivju izmešanu un arī attiecīgos grozījums par mm, tehniskiem grozījumiem. Um, mēs uzskatām, ka uh, vajadzētu tomēr uh, racionālāk runāt par šiem tehniskiem pasākumiem. Komisija rīkojas nepareizi. Komisija runā šeit par 18 mēnešiem pagaidu pasākumu. Uh, tas, lai saglabātu krājumus, tas sanāk, kad vēl būs 18 mēneši, ka zivis tiks mests atpakaļ jūrā. Es aicinātu tomēr atbalstīt grozījums. Ļoti ceru, ka grozījumi tiks pieņemti. Uh, Un tad, kad tie būs pieņemti, es arī ceru, ka komisija mainīs savu attieksmi un izmanto šo iespēju. Nevajadzētu pieļaut zivju izmešanu, un nu, to jādara ir tagad un nevis kaut kad nākotnē. Paldies! Tālāk vārds Stevensona kungam viena minūte. Paldies, priekšstādētāji, paldies, komisārs kundze. Es gribētu runāt par tehniskās regulas un pasākumu grozījumiem. Es gribētu runāt arī par situāciju pie Skotijas krastiem. Šeit mums ir vēlēšanās saglabāt Merlanga krājums. Komisija piedāvā pagaidu pasākums uz 12 mēnešiem. Šos pagaidu pasākumus kas ir darbojušies eh, iepriekš, jau attiecīgi tie ir pārkāpti. Un tagad eh, attiecīgi ir vēl viens pavērsiens, komisija atkal grib kādreiz grozīt jaunus noteikumus, atkal 12. gads, būs atkal jauni tehniskie pasākumi, KZP ietvara. Un rezultāts būs tāds, ka šis pagaidu pasākums, kas ir paredzēts uz vienu gadu, tagad būs spēkā trīs gadus, un tāpat laikā Rietums Skotijā apstākļi ir mainījušies tiešām ļoti labu, kvalitatīvu pikšu mūsu zvejnieki regulāri met atpakaļ jūrā. Es ļoti ceru, ka mans grozījums būs akceptēts rīt. Paldies Stevenson kungam. Un tālāk trīs minūtes pat Rau Neves kundzei. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, es gribētu pateikties visiem četriem referentiem, taču es īpaši pievērsīšos diviem ziņojumiem. 2008. gadā bija paredzēts vienkāršot regulu 1288. Mm, un tika izteikti pārējais posma tehniskie pasākumi, e, kas ir spēkā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 13. jūnijam. Tagad ar pārējais posma tehniskajiem pasākumiem šīs periods tiek pagarināts vēl par 18 mēnešiem. Uh, Proti, līdz 2013. gada 1. Eh, janvārim līdz stāsies spēkā kopīgās zivsaimniecības politikas eh, reforma. Nu, un mums te nevajadzētu aizmirst, ka mums eh, te galvenais, kas ir jāizstāv, ir ilgtermiņa zivsaimniecība. Un Tad, ja mēs runājam par tīklu atsulielumu, tad īstenībā bez zinātniskiem pētījumiem vispār par to nevaram runāt. Portugālē jau gadu desmitiem šādi tīkli tikuši izmantoti zvejai, un ja tos aizliegs, tad tas būs īstenībā drausmīgs trieciens mazajiem zvejniekiem, tāpēc es gribētu jūs aicināt pieņemt priekšlikumu, kuru mans kolēģis Kapulas Santušs uh, eh, ir iesniedzis kopā ar citiem kolēģiem, lai garantētu vismaz līdz 2013. gadam, ka mazie zvejnieki netiks apdraudēti. Tāpat arī ir uh, regulas priekšlikums, kas attiecās uz finanses finansē e, finanšu pasākumiem kopējās uzsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesībām. Nu, e, mums ir bijis līdz šim finansēt e, KZP Un es tomēr gribētu aicināt uz to, uz ko aicināju jau arī referents, ka mums vajadzētu palielināt līdz 60% subsīdijas KZP. Un mums ir jāatzīst, ka mums ir nepieciešama zivsaimniecība, kas balstās uz zinātniskiem eh, pētījumiem. Paldies! Paldies Patraunevišas kundzei. Tālāk došu vārdu Andres Barēs kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu pateikties referentiem par brīnišķīgo darbu. Es koncentrēšos uz diviem ziņojumiem, un viens no tiem ir um, komerciālu nolīgums. Šeit mēs skatām um, līgumu ar valsti, kas atrodas Eiropas dienvidos. Nu, es to saku, lai jūs tam liet orientētos, kas tas ir. Nu, un šī valsts dzīvo no turisma un no ārējiem ārējas palīdzības. Nu, un tad šeit mēs ar viņiem noslēdzām līgumu, kas varētu palīdzēt valstī uzlabot savas infrastruktūras un tam līdzīgi. Bet, nu, protams, šai zvejniecībai ir jābūt ilgtspējīgai, un mums ir jāatcerās, ka ir migrējošās zivis, kā piemēram tunzivs, un balstoties uz zinātniskiem datiem, ir jānosaka, cik ir tā kvota, ka varēs nākamajā gadā nozvejo, nozvejot. Bet tad ir eh, arī jāatļauj zvejot ar tradicionāliem zvejas līdzakļiem piekrastes ūdeņos. Uh, Eiropas kuģi ir ieinteresēti zvejot šajos ūdeņos, tomēr ir vēl viens svarīgs elements, proti, ka tādā veidā mēs izvairāmies no tā, ka trešās valstis zvejo šajā reģionā un to dara ar um, videi nedraudzīgiem līdzekļiem. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šis nolīgums ir ne tikai palīdzība Komoru salām, bet arī palīdz uzturēt apkārtējo vīdi. Nu, un kas attiecās uz Grelje eh, ziņojumu, uz tehniskajiem pasākumiem un, at, un pagarinājumu, kas eh, tika lūgts. Man ir jāsaka, ja šis pagarinājums netiek piešķirts, tad radīsies juridiskais tukšums. Un tas radīs problēmas, bet ir jāņem vērā arī deklarācija, kas tur ir pievienota, kur ir lūgt pieņemt dažādus grozījumus, ko ierosināja dalība valstis. Te jau tika pieminēti tīkli, bet arī mēs runājam par dziļumu. Un mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu šo ņemt vērā uh, tāpēc, ka tam ir ļoti liela uh, ietekme uz uh, tiem cilvēkiem, kas dzīvo uh, zonās 8, 9 un 10. Paldies! Paldies, Andreses Barēs kundzei. Tālāk dosim vārdu Bilbao Barantikas kundzei. Vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es balsošu par šo uh, Uh, mm, nolīgumu tādēļ, ka tas ir ļoti pozitīvs Eiropas Savienībai. Tagad būs vairāk nekā 70 kuģi, kas tur varēs zvejot, un vismaz viens no apkalpas locekļiem būs no Komoru salām, un tas būtu ļoti labi Komoru salu iedzīvotājiem, tas veicinās vietējo attīstību, jo šie apkalpas locekļi, protams, saņems arī attiecīgu atalgojumu, tāpat tiks aizsargātas cilvēktiesības un tiks attīstītas arī tradicionālās zvejniecības formas līdz ar to eh, piekraste sūdiņos, kas ir desmit tūkstoši jūras jūdzes no katras salas, tur nevarēs zvejot Eiropas kuģi, tur zvejos paši komorieši. Nu, un eh, tas arī viss. Paldies! Paldies! Eh, tālāk uz divām minūtēm Kelīkungs. Es eh, arī esmu priecīgs eh, runāt savas grupas vārdā par šo tēmu. Eh, šī tēma ir ļoti pretrunīga, un tā ir viena no lietām, kas ir tāda praktiska, par kur mums jāspriež šeit parlamentā. Šī, šis jautājums ļoti svarīgs, jo zveja un zvejnieki ir ļoti jūtīgs jautājums, un mums parlamentā ir diezgan grūti runāt par šiem jautājumiem. Tie ir tehniski jautājumi, bet tomēr mēs centīsimies, centīsimies darīt, ko varam. Mēs uzskatām, ka ziņojumos ir līdzsvarots viedoklis, šeit ir arī attiecīgi sadarbības gaisotne ar padomi respektēta. Mēs ļoti ceram, ka mēs radīsim arī pragmatisko risinājumu. Ļoti svarīgi ir paust Eiropas Savienības viedokli un Grenlandes viedoklis arī ir jārespektē, jo šī valsts ir ļoti atkarīga no Eiropas Savienības tirgus un arī zivsaimniecība ļoti svarīga lieta Grenlandes ekonomikai kopumā. Un zivis, kas nāks no Grenlandes, tām tomēr ir jābūt ar augstāko kvalitāti, tāpēc ir nepieciešams jānodrošina attiecīgā kvalitātes pārbaude. Un šeit Grenlandes zivs mēs nevaram salīdzināt ar tām zivīm, kas nāk no Dienvidaustram Āzijas, tur, kur e, šī kvalitāte netiek pārbaudīta. E, tāpēc e, šis jautājums arī vērīgs. Komisārs Kundze šodien pēcpusdienu jautājumu laikā mums zīmē tādu drūmu ainu sakarā ar krājumu ilgspēju. Un arī attiec, tas pats ir sakāms arī piekrastes zveju. Mēs uzskatām, ka tomēr ir jādomā par piekrastes dzīves stilu, un tas ir jā, jādara KZP ietvaros. Un paldies par uzmanību. Paldies kolēģim Kelijam. Tālāk dosim vārdu Sančesam Presēdo uz divām minūtēm. Tas paldies priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, dargie kolēģi. Es vēlētos pateikties visiem referentiem, pirms es konkrētāk runāju par Ferreiras kun, kunga un Fragas kundzes ziņojumiem, un es vēlētos izteikt savu atbalstu arī ziņojumam par komorsālu nolīgumu, un parlaments aktīvi piedalās šajā procesā. Tāpat es arī atbalstu Greljeru kundzes ziņojumu galvenās nostājas. Jā, tiešām komisijai ir jāpasteidzinā savs darbs un ir jāpieņem visi nepieciešamie lēmumu, ja iespējams, pirms 2016. gada. Bet tagad runājot par kopienas finanšu pasākumiem mm. un, un uh, kopējo zivsaimniecības politiku. KPC e ir uh, pilnīga, pilnībā ierakstījusies Lisabonas līgumā. Tomēr ņemot vērā to, ka viens no galvenajiem nosacījumiem ilgtspējīgai zivsaimniecībai ir apzināties, kādi ir katras sugas apjomi ūdeņos. Tad tomēr būtu varēts palielināt līdzfinansējumu apjomu. Tālāk runājot par frāgas ziņojumu kas attiecās uz zivju produktiem, kas tiek importēti no Grenlandes. Nu, un tas attiecās uz 90% šo produktu, kas uh, sasniedz miljonus eiro. E, Grenlanda ir asociēta ar Eiropas Savienību un ir pilnīgi skaidrs, ka mums nav skaidrs īsti, kam ir jābūt par tiesisko bāzi šajās attiecībās, un tāpēc ļoti labi, ļoti pozitīvi, kā mēs pie tā strādājam. Un mēs ceram, ka šie jautājumi tiks atrasināti un Grenlandai tiks piešķirta tā prioritāte, ko viņa ir pelnījusi. Paldies, Sančusam Presēdo. Tālāk uz vienu minūti Dankils uh, kundze. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties visiem četriem referentiem par uh, to, ko viņi e, mums te pastāstīja. Es gribētu pateikt, ka cik tā tas attiecās uz KZP, tad mm, tā ir ļoti svarīga lieta, un visi finanšu instrumenti ir jāpiemēro uh, pilsoņu vajadzībām. Mums ir jāparedz finansējums arī datu vākšanai, starptautiskiem projektiem, zinātniskiem projektiem un arī kopējās uzmanības politikas īstenošanai. Mums ir jābalstās uz aktuālu zinātnisku informāciju, kas attiecās uz zivju resursiem un arī uz regulām, kas pašlaik ir spēkā. Paldies! Paldies, Dankils kundzei! Tagad mums būs brīvais mikrofons, un pēc tam Damanākī kundze uzstāsies. Uh, like have... Vēlos jums mazliet paskaidrot dažus no jūsu komentāriem. Pirmam kārtam, runājot par diskusiju attiecībā uz zivsēmniecības nolīgumu, vēlos teikt, ka tagad ņemot vērā mūsu reformas priekšlikumu, mēģinām panākt to, lai zivsaimniecības nolīgumi tiktu pilnībā īstenoti, kā tam ir arī jābūt, un lai vietējie iedzīvotāji varētu gūt labumu no zivsaimniecības nolīgumiem. Un tagad tik tiešām to priekšlikums jaunās paaudzes zivsaimniecības nolīgumiem, un mēs mēģinām labot izveidojušo situāciju varu paskaidrot, ko mēs cenšamies panākt. Mēs mēģinām darīt visu, lai nolīgums ar Komoru salām varētu tikt īsteno, īstenots pilnībā un lai vietējie dzīvotāji varētu gūt maksimālu labumu. Runājot par tām problēmām, kas tika pieminēts attiecībā uz parlamentu, parlamenta darbību un deputātu informētību par noliegumu, varu teikt, ka komisija uh, nosūta jums visu informāciju, pat arī to informāciju, kurai bija strikti ierobežot pieejamība. Nākotnē mēs darīsim tāpat, runājot par tehniskiem pasākumiem, Griliekundze ziņojums. Jā, es saprotu, ka bija diezgan daudz bāžu, arī tādēļ, ka tagad mēs pagarinām regulas darbības laiku, tas mums bija jādara, vienkārši tādēļ, kā bija jāgaida līdz reformas tiks īstenota, un es saprotu, ka būtu nepieciešams līdz 2013. gadam pieņemt jaunu normatīvo aktu. Es nesolīšu jums tagad neko tādu, par kuru, par kā izpildēs, neesmu procentīgi pārliecināta, bet es teikšu, ka mēs centīsimies, mēs noteikti nāksim klajā ar jaunu regulas priekšlikumu un panāksim to arī, lai reformu pamatregula tiktu īstenota, tad dalību valstīm būs arī attiecīgais tiesiskais pamats attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem. Runājot par nākamo jautājumu par finanšu regulu, es ceru, ka varēsim vienoties jau pirmajā lasījumā, panākt zinām vienošanos, jo tādā gadījumā nākotnē situācija uzlabosies. Par Grenlandi runājot, uzsvēršu ka mūsu mērķis ir panākt risinājumu tiesiskajam pamatam. Komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs risinātu lietu pēc būtības, jo Grenlandi un labas attiecības ar Grenlandi ir mūsu politiskā prioritāte. Tāpēc varu vēlreiz uzsvērt, ka komisija ir ieinteresēta tajā, lai veicinātu sadarbību un panāktu kompromisu ar padomu. Paldies! Liels paldies, komisārs kundze. Un tagad referenti varētu izteikties. Kapulas Sandus kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri no manas puses. Pirmam kārtām, protams, paldies visiem, kas pauda arī pateicības vārdus. Es kā referents biju ļoti gandarīts par jūsu komentāriem. Zinu, ka ir jāpārskata partnerības nolīgumi, dzirdēja arī komisārus teikto attiecībā uz Eiropas dalību valstu līdzdalību, un es ceru, ka jūsu personiskais viedoklis ietekmēs arī komisijas oficiālo nostāju. Tā varēsim panākt mūsu mērķus. Liels paldies Kapula Santos kungam un tagad Ferēra kungs. Lūdzu! Paldies, priekšstādātāji! Es arī vēlos pateikties tiem kolēģiem, kas komentēja manu ziņojumu, un esmu arī ļoti gandarīts par to, ka daudzi kolēģi ir klāt, lai gan tagad ir jau diezgan vēls. Daudz ir izteikušies par finanšu pasākumiem, un varu teikt, ka tie grozījumi, kas šobrīd ir piedāvāti, neizjauks to līdzsvaru, kas ir panāks trialogā. Manuprāt, mēs varēsim panākt vienošanos, tāpēc esmu ļoti gandarīts un iepriecināts par daudzu kolēģu komentāriem un par izsniegtajiem grozījumu priekšlikumiem. Kā jau pieminēja vairāki kolēģi, ja grozījuma netiktu pieņemta, tas savukārt būtu pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem. Jo ar vien lielāka uzmanība tiek piešķirta konkrētām jomām un tiek ar vien vairāk uzsvērts, ka kopā ar finanšu līdzekļiem nāk arī attiecīgi kontrols instrumenti. Runājot savukārt par pagaidu pasākumiem un par ziņojumi, kas skar šo jautājumu, vēlos teikt, ka tie grozījumi, ko es un vēl divi kolēģi iesniedza, bija saistīti ar negatīvās diskrimināciju izskaušanu, jo šobrīd trūkst zinātniskā pamatojuma, līdz ar to notiek negatīva diskriminācija, Portugāles zvejnieki cieši. Zvejnieku flotes var parādīt, ka viņi var izlietot resursus Un tā kā šobrīd nav zinātnisko pierādījumu, kas varētu ļa, pieļaut šādu diskrimināciju, tad uzskatām, ka mūsu nostāja ir pietiekam pamatota. Nobeigumā vēlos teikt, ka mūsu īri, īri un Skotijas kolēģi priekšlikums ir ļoti labs. Lielas paldies Ferrero kungam! Grelier kundze, jums ir divas minūtes, lūdzu. Prezident, ich werde mich bemühen, langsamer zu reden. Nu, centīšos šoreiz runāt lēnāk. Es gribētu pateikties kolēģiem par viņu uzstāšanos, kas atbalstīja šo ziņojumu, un īstenībā mēs dzirdējām daudz ko, kas jau tika apspriests komitejas sanāksmēs. Es vēlētos aicināt um, komisāri pieņemt to, kas attiecās uz tīklu apsu lēmumu un neņemt vērā tos, kas aicina neņemt šo lielumu vērā tādēļ, ka nesot veikt zinātniski pētījumi. Nē, nu patiesībā tie ir veikti gan, un es gribētu aicināt komisiju rīkoties pēc iespējas ātrāk un darīt to paralēli reformu procesam un nevis pēc šī procesa beigām. Un es tiešām arī ņēmu vērā, ka jūs gribat izstrādāt pēc iespējas ātrāk visu. Nu, un vispēcot, man, ir, man liekas, ka ir ļoti svarīgi Eiropas līmenī uh, dalīties par datiem, kas mums ir attiecībā uz zivsaimniecību. Tikai tādā veidā mēs spēsim nodrošināt visu pušu interešu ievērošanu. Paldies! Dank, Frau Paldies, Grelje kundzei, un debats noslēgs. Uh, eh, Frāgas, es tevis uz kundze. Paldies! priekšsādātāji, es gribētu pateikties īpaši komisārai par to, ka viņa atbildēja uz manu jautājumu un ka viņa būtu gatava pieņemt tiesiskā pamata izmaiņas. Un es ceru, ka padomē arī ievēros to, ko tagad apsolīja komisāra. Katrā gadījumā es te domāju par to, ka varbūt mēs rīt varēsim lūgt. Uh, veikt šādas tādas izmaiņas. Man liekas, varbūt mēs varētu tur arī tā nebalsot, bet, nu, tad es redzēju, ka tas varētu vēl tikai visu iekavēt. Man liekas, ka būtu pozitīvi, ja par to tiktu nobalsots. Es ceru, ka padoma drīz sāks darboties, un es ceru, ka mēs nonāksim pie risinājuma, jo vienīgā problēma ir tiesiskā bāze, bet saturu, nekādu iebildumu nav. Jebkurā gadījumā es priecājos, kā mēs spējām par to vienoties, bet, nu, protams, vienmēr, ja jau nevarēsim nekādīgies tikt galā, vienmēr jau paliek kā risinājums kopienu tiesa, bet es ceru, ka. Uh, Rīt uh, padome reaģēs un uzskatīs šo par pirmo lasījumu parlamentā, tāpēc paldies komisārei par viņas pieejamību un sadarbību šajā jautājumā, un es vēlētos pateikties arī visiem kolēģiem, kas ir sadarbojušies un atbalstījuši šo ziņojumu. Nu, un tagad man ir atlicis tikai tas, lai padome ņem vērā mūsu lūgumu, kas ir pamatotas un to atbalsta ne tikai juridisko lietu uh, dienests, bet arī mm, daudz kas cits. Tevies. Paldies Fragas kundzei! Un līdz ar to kopīgas debates par četriem ziesēmniecības ziņojumiem ir pabeigta, un rītdien 12. ir paredzēta balsojums. Trešdien ir, mēs turpināsim mūsu darbu, sākot jau no, ar deviņiem no rīta. Darba kārtība jums ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā, ja varat piekļūt darbu.